Przewodniczący! Witam Państwa. E, obet... Labrīt, dāmas un kungi! Gribētu jūs visus sveikt šeit, šī rīta sanāksmē. Ar šo pasūdienu sanāksmu par sāktu. Un šīs dienas darba kārtībā pirmais darba kārtības punkts ir Eiropadomas 16. un 17. decembra sanāksmes secinājumi. Eiropadomas un komisijas paziņojumu. Saskaņā ar līgumu šo ziņojumu mums sniegs Eiropadomas priekšsēdētājs Van Rompuikungs. Priekšsādātāja Van Rompuikungs, lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāji, godātāji kolēģi! Pirmām kārtām visiem jums vēlu daudz laimes jaunajā gadā. Nu, pavisam vienkāršiem vārdiem vēlu to jums gan jūs personīgajā dzīvē, gan Eiropas Savienībā kopumā šai grūtajā laikā.